ka mēs eh, šodien uzņemam eh, deputātu un citu apmeklētāju eh, delegāciju no Mongolijas parlamenta un Mongolijas misijas Eiropas Savienībā pārstāvis. Viņi šobrīd atrodas diplomātiskajā galerijā. The members of the delegation. Eh, delegācijas locekļi eh, ir Briselē tie, kas ar saviem kolēģiem Eiropas parlamentā, 7. Eh, Eiropas parlamenta un Mongolijas parlamenta kopējā sanāksmē. Šī sanāksme ir stiprinājusi saiknes starp Eiropas parlamentu un Mongolijas parlamentu. Apmeklētājiem arī ir bijusi iespēja veikt viedokļu apmaiņu ar mūsu parlamentu. Mēs uh, vēlam uh, šai delegācijai uh, veiksmīgu vizītes turpinājumu Eiropas parlamentā. Tagad mēs pāriem pie nākošā mūsu darbkārtības jautājuma, un tas ir balsojums par Atvulas kundzes ziņojumu par kopienas rīcību attiecībā uz vaļu medību.